Presidente. Buenas noches, kolēģi. Labvakar visiem, dārgie kolēģi. Labvakar, komisāra kungs darba kārtībā mums ir komisijas paziņojums pasākumi, kas nepieciešami ekonomikas atvesļošanā Eiropas Savienības dalību valstīs Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Komisāra kungs. Es gribētu teikt eh, priekšstādātā vietnieka kungs, bet es teikšu eh, komisāra kungs Almunija, kas izteiksies komisijas vārdā. Señorías, Paldies, eh, priekšstādātā kungs.